Chers collègues, je vous propose euh, d'adopter euh, notre. Labdien, kolēģi! Es tad ierosinātu apstiprināt mūsu darba kārtību. Es vēlos atgādināt, ka ir notikuši izmaiņas. Es domāju, jūs esat jau pamanījuši, ka esam mainījuši mūsu plānoto laika grafiku. Līdz ar to lielākā daļa no deputātiem varēs piedalīties kopīgajā uzklausīšanā ar Libe komiteju par Romu tautības jautājumu. Tātad pirms mēs pieņemam tālākus lēmumus, dodam vārdu Odīkungam, Orīkungam. Paldies! Es vēlējos izteikt komentāru par šīm izmaiņām. Koordinātoru sanāksmē pagājušā nedēļā mēs to īsti nepārunājām. Es, es saprotu, kāpēc šīs izmaiņas ir izdarītas. Es saprotu, ka dažkārt ir eh, nepieciešams paralēli vadīt sanāksmes. Tomēr deputātiem ir jāpiedalās debatēs par ziņojumu. Manuprāt, koordinatoriem par to bija jālem un ar mani neviens nesazinājās. Ja, es atvainojos, es nesadzirdēju sākumu jūsu komentāram, līdz ar to es neuztvērtu jūsu sūdzību. Jūs vēlējāties izteikties eh, par izmaiņām darba kārtībā? Jā, tieši tā. Tātad mēs nesāksim šobrīd debatēt par šo jautājumu. Došu vārdu Tomasam Mannam, kurš tad par, runās par pirmo jautājumu mūsu darba kārtībā, un pēc tam izskatīsim secīgi arī pārējos jautājumus. Kā jūs zinat, tad eh, priekšsēdētāja lem par šiem jautājumiem, tā to nosaka reglaments. Jūs saņēmāt informāciju par šo, tikko tika eh, pieņemts šāds lēmums. Un eh, par darba kārtību netiek lēmts parasti koordinātoru sanāksmē un orīkums. Uh, jūs, es domāju, pietiekam labi pārzinat, kā mēs strādājam, lai zinātu, ka koordinātori nepārunā darba kārtību. Sekretariāts sastāda darba kārtību, sadarbojoties ar referentiem un tiem deputātiem, kuriem ir jāizsakās konkrētā uh, sanāksmē. Šobrīd došu vārdu prie, eh, priekšsarētāju vietniekam Tomasam Mannam. <laughs> Priekšsādātājs kundze, es tikai eh, vēlējos eh, atbalstīt arī kungu jautājumā par dienas kārtību. Uh, Tātad šīs izmaiņas, ko jūs veicāt no 15 uz 14, tas nozīmē to, ka daudz deputātu ir ap apmulsuši un cilvēki, kas vēlējās šeit ierasties, lai sakotu līdzi atsevišķu ziņojumu gaitai, nevarēs to izdarīt. Un no otras puses, kas attiecās uz mani, līdzinājā darba kārtībā līdz šim bija paredzēts no 15.15 15 līdz 16 skatīt trešo punktu un citos punktos. Es um, skatos, ka arī tā, tie ir samazināti ierobežoti uz 25 minūtēm. Tas pats attiecās uz kolēģi Kāzes kungu. Mēs uh, pār, esam pārsteigti par to, ka uh, šis darba kā, š, m, sākums ir mainīts un daudzi to nemaz nezin. Daudz bija pārsteigti. Un uh, pašlaik šeit vairs neko nav iespējams mainīt. Protams, nav nekāda problēma, ka mums ir svarīgi runāt par Ro Romas tautību iedzīvotāju pārstāju situāciju Uh, bet es domāju, ka daudzi arī izmantos iespēju tajā piedalīties. Tomēr nav pieļaujams un ir ārkārtīgi neparasti, ka mēs agrāk sākam darbu. Tāpēc es atbalstu savu kolēģi. Paldies, priekšstādātāja vietnieki. Tā patiešām ir neparasta situācija. Tomēr es uzskatu. Uh, ka mēs uh, redzam, ka situācija Eiropā dažādās jomās ir pietiekami neparasta un parlamentam par šie, šīm norisēm būtu arī jāsaka savs viedoklis. Mums līdz ar to nākas nedaudz pielāgoties, un tieši tāpēc mēs to pašlaik esam arī izdarījuši. Es pateicos jums par izpratni, jo es domāju, ka lielākajai kolēģu daļai, protams, būtu interesanti piedalīties šajā uzklausīšanā īpaši uh, tāpēc, ka tajā piedalīsies četri komisāri. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ir jāteic, ka šī ir situācija, kas ir kļuvusi ārkārtīgi, ad, ad, ārkārtīgi svarīga. Tieši tāpēc mēs informējām kolēģis un visi ir informēti par situāciju. Es vēlējos norādīt to, ka uh, darba kārtības, um, pirmais uh, darba kārtības apstiprināšana ir noslēgta. Par to mēs vairs nevaram uh, runāt, un uh, mēs šeit nevaram neko mainīt. Bet, ja jūs vēlaties par to runāt, tad darīsim to nākamajā sanāksmē. Arī, kungs, es vēlētos jūs vairs neizteikties. Tātad vispirms par rīcības kodeksu, kas tad uh, attiecās uz uh, normālo likumdošanas procedūru. Mēs uh, redzam, ka ir notikušas konsultācijas ar padomu par direktīvas priekšlikumu un Cefes kungs pastāstīs mums par mūsu, mm, pastāstīs par situāciju pēc vakardienas, pēc rīta sēdes Un eh, tā tad eh, pašlaik es pārēju pie priekšsēdētājas paziņojumiem. Vispirms es vēlētos uh, apsveikt Ediko Kalpelšu kundzi par Epičulī kundzi. Viņa aizstāja. Es vēlētos atgādināt, ka mūsu sēde tiek translēta internetā un uh, Tāpēc es jums atgādinu, ka jūs uh, savos dokumentos uh, varat uh, atrast arī visus paziņojums, kas nāk no Ample komitejas pusi. Šeit mēs attiecās, še, mēs redzam šeit par aģentūrām, budžeta pro projekts aģentūrām, kas darbojas mums interesējošajās jomās. Tie ir pieejami angļu valodā. Tad jūs redzat paziņojumus mūsu komitejas locekļiem, to ir sagatavojis sekretariāts. Tas ir veidots tādā mm, saraksta veidā, jo daži delegāti prasīja, lai tī, e, šie termini tiktu izskaidroti kas uh, mums uh, šeit nodarbinātības komitejā ir svarīgi. Paskaidrojumi ir pieejami angliski. Vēlējos atgādināt, ka sociālo jautājumu darba grupa 24. Mm, septembrī rīkoja sēdi. Uh, Un uh, viņi ir nosūtījuši koreper nodarbinātības pamatnostādnes. Arī šeit mēs runājam par attiecīgajiem grozījumiem, un uh, šeit ir notikusi vadīšanās pēc prioritārajiem aspektiem. Es ceru, ka mūsu padomē tas ir ārkārtīgi svarīgs posms. Uh, Mūsu komiteja tas ir ārkārtīgi svarīgs posms, īpaši tajā, kas attiecās uz šo pamatnostādņu pieņemšanu. Un es ceru, ka šīs darba grupas uh, sēdes uh, protokols protokolu ap, pozitīvi vērtēs gan Korepers, gan EPSCO padome. Vai, or, vai jūs vēlaties, kā referenti, kaut ko teikt par šo jautājumu? Nē, negluži par šo tēmu, saka Rīkungs. Uh, Tātad pārējiem pie ceturtā jautājuma. Van egy másik ügyben egy ügyrendi előterjesztése. Es uh, vēlētos izteikties par citu tēmu. Tad, ja es pieņemšu, ja es atļaušu runāt arī kungam, tad man nāksies uh, atļaut to visiem. Vai tas uh, būtu labi? Pieņemam? C'est ça. Point 4. Ceturtais punkts. Proti demokrātiskie izaicinājumi un solidaritāte starp paudzēm. Es uh, došu vārdu mūsu referentam Tomasam Mannam. Uh, lai viņš pastāstītu par 22 grozījumu priekšlikumiem. Tomas Mānekungs dodu jums vārdu. Priekšstādātāja kundze man šādos apstākļos, protams, ir grūti to darīt, jo, ja, lielākās a, politiskās grupas koordinatoram netiek dots vārds. Kā jau es teicu, ja, mēs, eh, ja mums ir bijušas paredzētas 45 minūtes un mums šī tēma ir jāizskata 25 eh, minūtēs, tad es, es ceru, ka mēs varēsim to vēlreiz skatīt rakstveida procedūrā. Es neredzu citu iespēju. Mēs redzam, ka šeit bija 253 eh, grozījuma priekšlikumi dzimumu līdztiesības komitejas grozījuma priekšlikumiem es piekritu. Par ekona priekšlikumiem mēs nebalsojam, tomēr es tos pārbaudīju un es domāju, ka tos varētu atbalstīt. Ir eh, radīti 20 kompromisa priekšlikumi, kas aptver visas politiskās grupas, un es vēlētos eh, pateikties visiem kolēģiem, kas to atbalstīja. Es eh, daudz ar viņiem runāju pa telefonu, un Daudzus uh, mēs esam iekļāvuši tekstā vārds vārdā. Citos atkal mēs vienojāmies par īsāku redakciju, kas attiecās uz uh, Eiropas Tautas partijas grupu. Mēs redzam, ka tur bija ļoti daudz grozījumu, daži, lielākā daļa ir iekļauti, daži ir grozīti un daži ir atsaukti, kas attiecās uz Aldi, tā bija 50 grozījumu priekšlikumi, 35 53, es, 43 es nevarēju piekrist. Un, Mēs domāju, viņi piedāvāja iekļaut šeit diskrimināciju arī pret vecāka gada gājuma cilvēkiem, un es domāju, ka tas mums ir pietiekami daudz darīts. Uh, Runājot par nekavējošu īstenošanu, es domāju, ka šeit uh, varbūt ir uh, dažādi viedokļi, bet uh, tur es varēju viņiem piekrist un par to es arī priecājos. No sociālistiem mēs saņēmām 48 grozījumu priekšlikumus, 39 es varēju piekrist, 8 no tiem ir kļuvuši par daļu no kompromisa grozījumiem. Uh, Eh, Francāza Kasteksa, ar viņu mēs varējām vienoties ļoti daudzos jautājumos, tikai joprojām pašu tā eh, problēma, ka viņa mēģina eh, panākt to, lai tiktu svītrot 133. grozījums, kas attiecās uz cilvēkiem, kas ir vecāki par 60 gadiem. Uh, ja eh, viņiem varētu tikt piedāvāt nodarbinātība, ja viņi paši to vēlas. Bet uh, es pieļauju, ka ir cilvēki, kas uh, varbūt 60 vecum, gadu vecumā saka, ka viņi vairs nevēlas strādāt, tad tur varētu dot viņiem elastīgu pieeju. Un visbeidzot, runājot par francāzes priekšlikumiem, kā jūs teicāt, pārbaudīt pensionēšanās vecuma iestāšanos katrā nozarē, es domāju, ka tas ir pārāk plaši. Mums to vajadzētu uzt, uzticēt sektoru regulatoriem. Arī Strasbūrā mēs par to dzirdējām no Francijas puses, bet arī no citām pusēm. Mēs redzam, ka daž, daudzām dalībvalstīm šeit ir pietiekami labi sasniegumi, kuros nevajadzētu vairs iejaukties. Romāna Plampa no sociāldemokrātu partijas. Mana lielākā problēma ir grozījuma priekšlikums 126 un 129, kur ir runa par uh, priekšlaicīgas pensionēšanās likvidēšanu. Es domāju, ka mēs nevēlamies palielināt priekšlaicīgas pensionēšanās veicināšanu, jo mēs redzam, ka Vācijā tas ir daļai noticis. Vecāki darbinieki aizgāja no darbiniekiem, tomēr tas nozīmē, ka viņi aizgāja, savukārt uzņēmumi neatbrīvoja šīs vietas jauniem darbiniekiem. Uh, Mēs eh, domājam, ka nevajadzētu atbalstīt priekšlaicīgu pensionēšanos. Ja kāds uh, to vēlas, tad viņam vajadzētu tikt dotai šādai iespēju. Tomēr mēs nevaram piedāvāt finansiālu uh, veicināšanu šādam Uh, pasākumam. Es domāju, ka tas nav īstais ceļš. Uh, pa, uh, runāju arī ar Raptī kundzi no so, Grieķijas sociāldemokrātiem, tur mēs varējām panākt vienošanos, un runa bija par jaunību, jauniešu garantiju. No, to varējām samazināt no sešiem mēnešiem uz četriem, un es uzskatu, ka um, ir ārkārtīgi svarīgi, ka jauniešiem pēc četru mēnešu ilga bezdarba ir jāspēj nodrošināt, ka ir, viņiem tiek piedāvāta darba vieta vai tālāk izglītības pasākumi. Uh, Es eh, domāju, ka mēs varētu iedrošināt eh, tos, eh, to palīdzēt arī uzņēmējiem un pašiem darīt no valsts puses vairāk. Goe iesniedza 44 grozījumu priekšlikumus, dažiem es varēju piekrist, piemēram, Gabriels Cimers visiem iesniegtajiem grozījumu priekšlikumiem un Hārika kunga priekšlikums ir iekļauts kompromisa tekstā. Problēmas bija ar Higinsa kungu, kurš prasīja ļoti daudzas lietas, kuras es nevaru nevaru atbalstīt, piemēram, tādas lietas mm, kā demokrātisko pārmaiņu sekas, es domāju, ka viņš uzskata, neuzskatās par iespējamām, uh, eh, iespējamam apdraudējumu. Es arī uzskatu, ka ģimenēm ir jābalsta īpaša aizsardzība, turklāt tas daudzās valstīs ir iekļauts eh, pat konstitūcijā. Es uzskatu, ka tas ir svarīgi. Mana prasība bija tāda, ka budžeta konsolidācijai ir jānotiek. Uh, viņš prasīja to svītrot, un tam es nevaru piekrist. Kas attiecās uz darba nedēļas samazināšanu, mums ir ļoti atšķirīgi vispārīgas nostājas. Es atbalstu elastīgāku nostāju, nevis vienu konkrētu normu, ar kuriem daudziem tad būtu grūti samierināties. Kas attiecās uz zaļajiem, es varēju pieprist, piekrist gandrīz visiem 22 grozījumu priekšlikumiem, ko viņi iesniedza, proti 20 es varu piekrist, 18 ir iekļauti kompromisu tekstos. Problēma man bija ar Kornelisens kundzi, jo uh, viņa Es prasīju, lai mēs uh, nodrošinātu e Eiropas mēroga jaunatnes garantiju, un tas uh, nozīmē, ka arī jauniešiem pašiem būtu par to vairāk jārūpējas. Viņiem uh, nevajadzētu domāt, ka viss iekritīs klēpī no, gaisi, no gaisa, bet viņiem būtu jādomā arī, kā pašiem konkurēt darba tirgu, tāpēc es nevaru atbalstīt uh, viņas piedāvāto svītrojumu, un to nevar atrisināt arī nekāds komisks uh, kompromisa teksts. Mums uh, bija atšķirīgas nostājas par minimālo algu, citi runāja par minimālo ienākumu. Uh, Tāpēc 204. grozījuma priekšlikumā es prasu dalīto balsojumu. Milans uh, Zabinos no um, mm, ECR frakcijas. Uh, es uh, saņēmu vairākus grozījumu priekšlikumus, uh, no tiem divi ir iekļauti kompromisa tekstos. Tomēr es uh, nevaru atbalstīt to, ka ļoti bieži uh, ir eh, notikušas um, lietas, kad cilvēki tika nodarbināti nestabilos darba apstākļos un um, saīsinātu darba dienu. Jūs uh, vēlējāties uh, to svītrot, un es uzskatu, ka šeit mūsu domas dalās pilnībā. Kopsumā mēs varējām vienoties par 22 kompromisu priekšlikumiem, apmēram 80% grozījumu priekšlikumu es varēju piekrist. Uh, Eh, jo daudzos jautājumos mums ir arī pretējas domas. Tāpēc es pateicos eh, visiem, uzskatu, ka ir paveikts ļoti labs darbs, un tā kā mums nav pietiekami daudz laika, es vienkārši šeit pārtraukšu. Paldies! Merci beaucoup, euh, monsieur le rapporteur. Je donne la parole euh, à madame Castex. Jā, paldies. Tagad Kastex kundzei došu vārdā un pēc tam Linas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Arī e, vēlos pateikties Manna kungam e, par sadarbības garu, ko viņš pauda strādājot pie šī ziņojuma un sagatavojot kompromisus. Es domāju, mēs esam sasnieguši progresu veselā virknē dažādu jautājumu un panākuši arī vienprātību, tā kā vēlos pateikties viņam tik tiešām par to. Un e, noslēgumā man ir divi grozījumi, ko eh, vēlos kā kompromisus pieteikt. Pirmkārt, L kompromiss. Tātad kompromiss L. Tas ir par eh, mūža izglītību. Vienīgais, ko es vēlos, ir, lai šeit only vietā tiktu lietots vārds specialī, tad, kad tiek runāts par apmācību. Uh, un mācīšanos. Tā kā ja referents piekrīt, tad es eh, rakstiski arī nosūtīšu viņam to. Otrs eh, grozījums attiecas eh, attiecas uz grozījumu N, tātad kompromiss grozījums N, tur, kur mēs runājam par iedzīvotājiem virs 50 gadu vecuma un tālāk kas tiek kas, eh, saņem 55% eh, eh, ienākumu. Tātad, man, manuprāt, pašreiz sanāk tāds mazliet mulsinošs formulējums. Lai to varētu atrisināt, es tad ierosinātu rakstīt aiming, nevis sākt ar achieving, bet aiming at full employment. Tā formulēt angliski šo, lai šie 55%, kas ir minēti, tiktu uzskatīts kā minimums. Ja jūs piekrītat šādam mutiskam grozījumam, tad es varu arī rakstiski jums to nosūtīt. Tālāk, kas attiecas uz eh, pārējiem kompromisa grozījumiem, eh, tur, eh, kur sociāla un demokrātu grupa nav tieši iesaistīta. Uh, Mēs lielākoties atbalstam tos eh, un pārsvarā arī balsosim par, bet ir daži grozījumi, kur mums ir atšķirīgs viedoklis un kompromiss nav izdevies ar mums sasniegt par spīti visām pūlēm, piemēram, par uh, oficiālā vecuma, tad uh, par iespēju strādāt pēc oficiālā pensionēšanās vecuma. Uh, Kā jūs saprotat, mēs par šiem kompromisu eh, grozījumiem nebalsosim par. Daži no šiem grozījumiem, konkrēti kompromiss grozījums J, mēs varētu varēsim balsot par, ja jūs varat mums ļaut balsot par da, pa daļām. Es saprotu, ka parasti kompromisu eh, grozījumos neļauj balsot pa daļām, bet varbūt mēs varam izņēmumu kārtā to atļaut. Tā kā, ja jūs piekrītat eh, mums ļaut balsot par daļām, tad mēs par daļu varētu nobalsot par. Savādāk, ja jūs mums to neļaujat, tad mēs balsojam pret visu šo jē grozījumu. Tā kā te ir vairākas lietas, kas mūsuprāt ir pretrunā viens ar otru, līdz ar to tāds priekšlikums. Tā kā kopumā mēs ziņojam atbalstām. Tālāk Linas kundze. Paldies! Es apzinos tiek tiešām paveikto darba apjomu, milzīgo grozījumu skaitu, ar kur bija jātiek eh, galā un eh, panākt vienošanos par tik lielu eh, skaitu kompromisu. Man gan ir atsevišķi iebildumi pret jūs pieminēto pret di, diskriminācijas vieno, vienošanos ar 69. grozījumu Eh, kur eh, arī eh, plenāru sēdē mēs aicinājām pret diskriminācijas nosacījums ievies. Tā kā tas, ko es vēlējos ar savu grozījumu panākt, ir tikai vēlreiz stiprināt šo pārliecību, ka mums ir vajadzīga šāda direktīva. Tā kā tālāk neieslīgšu argumentos. Kas attiec uz kompromisiem? Man, sāk, man sākotnējais jūsu 13. Mm, punkts patika daudz labāk nekā pašreizējais kompromiss. Tā kā pret kompromisu L es aicināšu balsot, jo šo, šobrīd eh, esošais teksts nav tik labs kā sākotnējais. Tad kompromiss N atkal jāsaka, neesmu gluži sajūsmā par to. Tomēr es uzskatu, ka ja visi piekrīt, tad mēs varbūt e, balsot par manu grozījumu 120 kā papildinājums. Varbūt sekretariāts to varētu apskaitīt, vai 120 e, grozījums varētu būt kā papildinājums e, kompromisam N. Tātad par šo brīvprātīgo pensionēšanās vecumu. Tātad tas būtu kā papildinājums kompromisam N, jo es nepiekrītu pašreizējiem kompromisam kā tādam. Un arguments ir tāds, ka tā kā mans grozījums netika iesniegts uh, un iekļaut šajā kompromisā, tad uh, manējos 120 varētu uh, papildināt. B kompromiss es atkal aicināšu balsot pret, jo tas ir jautājums par to, kas audzina bērnus. Manuprāt, tas nav mūsu kompetencija lemt šādas lietas un, un, un noteikt to. Tas vienkārši ir ārpus mūsu kompetences jomas sākt runāt par bērnu audzināšanu pašreizējā dokumentu kontekstā. Tātad tieši tādēļ es eh, arī aicināšu savu grupu balsot pret C. 175. grozījums. Varbūt, eh, ja šeit ir Kornilsen, vai viņa ir klāta. Vai varbūt vai kāds varētu cits eh, pat paskaidrot, kas īsti domāts ar šito 175 grozījumu? Šeit ir rakstīts family reconciliation angliski. Es angliski nesaprotu īsti, kas ar to ir domāts. Man būtu vajadzīgs paskaidrojums, ko īsti grozījuma iesniedzēja ir domājusi ar to manuprāt, es varētu uzminēt, kas ir domāts ar to, tātad, lai nebūtu tikai uh, tiešās ģimenes saitas iekļautas, bet arī plašāk, bet, manuprāt, reconciliation nav pareizais vārds angļu valodā, kur izmantot. Paldies, Tomas, par veikto darbu pie šī ziņojuma. Bauers kundze. Köszönöm szépen, és akkor ott folytatnám, ahol Linasson abba hagyta. Uh, a... Paldies! Es turpināšu, kur Linas kundze beidza savu sakāmo. Es biju referentu sieviešu tiesību komitejā par uh, darba un uh, ģimenes dzīves līdzsvarošanu. Un tā ir viena no būtiskākām problēmām šajā ziņojumā jo saskaņā ar stratēģiju 2020. Eh, gadam mēs nevarēsim sasniegt eh, nepieciešamos eh, mērķus, kas noteikti stratēģijā, ja vien dažādās struktūras sabiedrībā nepieņems nopietnas pasākums, piemēram, pašvaldības un arī valstu valdības. Mums ir nepieciešams ieviest pasākumus, spērt soļus, lai būtu iespējams saskaņot ģimenes un darba dzīvi un līdzsvarot to. Un šeit es īpaši domāju par sievietēm, jo šie divi dažādie uh, argumenti un divas daļas, uh, viņas ir jālīdzsvaro, un tam ir nepieciešams liels darbs. Mums ir jāsniedz eh, sievietēm atbalsts, jo savādāk mēs nevarēsim pa pa palielināt sieviešu nodarbinātības līmeni, kā to prasa stratēģija 2020. gadam. Tā kā pašam ziņojumam es piekrītu, es vēlos pateikties Manna kungam par eh, viņa paveikto darbu. Mūsu iesniegtie grozījumi gan nav iekļauti kompromisos, tomēr mana kungs ir izteicis gatavību uh, tos pieņemt, un par to arī vēlos pateikties uh, viņam. Tad mēs varētu tādu eh, kopsaucētu Morāna kundze. Jā, es turpināšu Bauers kundzes eh, iesākto tematu. Vēlos komentēt par vairākiem eh, grozījumiem, kas tika iesniegti, lai papildinātu mana kunga ļoti rūpīgo un apjomīgo darbu. Grozījumi bieži vien atsaucas uz to, ka lai varētu apvienot un līdzsvarot eh, ģimenes un darba dzīvi, tāda angliska reconcile, eh, tad papildus tam mēs vēl eh, redzam veselu virkni ar grozījumiem, kas ir par labu tam, ka nevajadzētu noteikt darba algas ierobežojums, uh, Um, mainoties darba laikam, ja tas ir uh, kā rezultāts uh, ģimenes uh, situācijai. Man tas liekas mazliet nepareizi. Mēs ko tad īsti vēlamies panākt? Taisnīgumu attiecībā uz karjerām, iespējām sievietēm. Mēs vēlamies vienlīdzīgas samaks, bet ko tad mēs redzam faktiski? Uh, tā kā sievietēm piedzimst bērni un pieaug arī ģimenes pienākuma apjoms, tad eh, viņam eh, karjeras iespējas vairs nav tādā līmenī. Un tieši tādēļ es vēlētos aicināt eh, Tomas Mannu iekļaut šo ideju 178. grozījumā, vai Laimans Roitens kundzes grozījumā, varbūt arī 185. grozījumā, kas ir grozījums 25. pantam. Manuprāt, mums eh, tiešām nepieciešams ir aprakstīt šo problēmu, risināt eh, vienlīdzīgas karjeras iespējas Uh, iespēju problēmas, jo tieši tā ir galvenā problēma, lai līdzsvarotu darbu un ģimenes dzīvi. Bet katrā ziņā vēlos pateikties Tomasam Mannam par teicamo darbu, ko viņš ir paveicis pie šī ziņojuma, un es tad ceru, ka viņš varēs integrēt šo priekšlikumu. Šabnorkungs. Jā, paldies. Paldies uh, Tomasam par paveikto darbu. Novecošana ir un arī joprojām paliks aktuāla problēma mūsu sabiedrībai visā mūsu mūža garumā. Tā skaitā arī tiem, kas šobrīd ir paši jaunākie šai zālē. Mums visiem ar šo problēmu būs jāsaskatās. Un es vēlos pateikties Tomasam, eh, ka mēs tiešām cenšamies eh, risināt šo jautājumu. Un e, cilvēki vēlas būt vienlīdzīgi. Un e, pateicoties balstiesībām, cilvēkiem ir šāda iespēja. Kā sabiedrībai mums ir jāpieņem realitāte, bet tā pašā laikā mums nevajadzētu arī izteikt tukšus solījumus. Kas tad ir e, svarīgi cieņpilnai sociālai sistēmai, ir ekonomiskā veiksme un eh, ar to saistītās mūsu pensiju schēma reformas. Tas pats attiecināms arī uz sociālo pakalpojumu sistēmas funkcionēšanu. Mēs tajā vairs nevaram simtprocentīgi paļauties tikai uz institūcijām, mums ir jāatbalsta cilvēki viņu mājās, ir jānodrošina sadarbība starp paudzēm, solidaritāte. Un ko es vēlos pateikt. ECR atbalsta šo grozījumu un vēlos pateikties vēlreiz Tomasam Mannam. Jā, paldies. Labi, es došu vārdu tagad referente, bet um, pirms es to daru, es gribētu norādīt, ka mūsu vidū ir arī žurnālistu grupa, mm, kuri veido. Um, mājas eh, lapas dokumentu par mūsu darbu. Un kas attiecās uz 120. grozījumu, eh, kuru Līnas kundze lūdza akceptēt to kā papildinājumu N grozījumam kompromisu variantā, eh, es ierosinu pirmo daļu pieņemt, jo tā pilnībā sasaucas ar Eiropas Savienības likumdošanas ieviešanu, kas attiecās uz uh, diskriminācijas novēršanu pēc vecuma, uh, bet uh, ats, uh, neiekļaut šo otro daļu. Jo man šķiet, ka šīs otrās daļas būtība ir atrunāta citur. Paldies! Jā, dank, äh, un... Jā, liels paldies! Ähm, un äh, paldies, äh, kolēģi, par to, ka piekritāt man. Es domāju, ka kopsumā mēs esam panākuši ļoti interesantu ziņojumu, kas savā ziņā ir jauns, jo tas nerunā par vecumu, par novecošanos atsevišķi vai par jauniešu problēmām atsevišķi, bet apvieno to visu vienā dokumentā. Tāpēc es uzskatu, kā ar ārkārtīgi labīgi ka mēs eh, varētu par to eh, normāli diskutēt eh, Strasbūrā, nevis, ka diskusija notiek kādā pirmdienā, ka mums nav laika. Paldies kolēģim. Es domāju, ka pašlaik Francāzes izteiktie divi priekšlikumi var tikt atbalstīti, īpaši attiecībā uz vārdu speciāli. Es domāju, ka tur galīgi nav nekāda problēma. Būtībā pamatdoma tur ir skaidra. Otro es labprāt paskatītos. Uh, par 55% minimumu. Es domāju, ka ir skaidrs, ka tas mums ir jāpalielina. Mēs labprāt visi vēlētos panākt lielāku nodarbinātību, un mēs nevaram no šo domu ne, nevienā brīdī aizmirst. Bet kas attiecās uz formulējumiem, es domāju, ka mēs vēl savā ziņā savā starpā sazināsimies, kas attiecās uz G kompromisu un dalīto balsošanu Es uh, nezinu, kā mums tas izdosies. Uh, es labprāt gribētu, lai tas izdotos. Tomēr um, es domāju, ka kopsumā mums ir izdevies uh, panākt ļoti labus kompromisus, kas attiecās uz pretdiskriminācijas pasākumiem. Uh, tas ir apsveicami, tomēr es nezinu, vai mums īpaši atsevišķi mehānismi šeit ir jāveido. Es labprāt redzētu, lai dalību valstis jau pastāvošo likumdošanu e, transponē savās valstīs tā, ka mēs varētu teikt, jā, tas mums ir izdevies, mēs esam to sasnieguši. Eh, kas eh, attiecās kolēģi, kurš eh, teica, kurš varētu atbalstīt 13. grozījumu, bet ne O. Nu, protams, tāda ir kompromisa jēga. Mums, zināmā mērā, mēs piekāpjamies un kaut ko vienlaikus panākam. Uh, arī citās jomās tā ir. Tomēr es uzskatu, ka šo kompromisu būtībā mēs jau esam atbalstījuši, un es negribētu to atsaukt. Kas attiecās uz N kompromisu, vai, vai ir vērts tam pievienot 120 grozījumu, es par to esmu trīsreiz, trīs dienas domājis, un mēs par to varam parunāt, protams, vēl vēlāk. Kas attiecās uz. Um, 175. grozījumu par uh, samierināšanu. Es domāju, tas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Un uh, dzimuma līdztiesības komitejas priekšlikumiem es varēju pietikt, uh, piekrist pilnīgi visiem. Uh, 178. un 185. es uh, vēlētos uh, norādīt to, ka uh, tas ir apsveicam parunāt par iespēju vienlīdzību, un mēs varam parunāt par to, kā mēs to iekļaujam tekstā. Liels paldies Milam par atbalstu, un kas attiecās uz uh, šiem pakalpojumiem, jūs zinat, uh, tu kā bijušais ārsts uh, labāk zini, kādas nepieciešamības tur ir nepieciešamas. Uh, 120. vai tur varētu izlaist pirmo daļu. Nu, es nezinu, es vēl papētīšu, tomēr es uzskatu, ka mums ir labs pamats jau kopējai sadarbībai. Euh, euh, es euh, tad saprotu, ka mēs rīt varēsim nobalsot bez liekiem šķēršļiem un ka mēs varēsim arī rīt ļoti veiksmīgi pabeigt savu darbu kārtību. Tālāk piektais punkts mūsu darbu kārtībā šodien uh, ir um, Davida Kaza kunga ziņojums uh, par 40 iesniegtajiem grozījumiem, kā arī divi kompromisu grozījumi. Un Šis, uh, par šo atzinumu balsošana notiks rīt, ja viss noritēs labi, un es domāju, tas ka mēs šodien debatējam par jūsu atzinumu, ir ļoti zīmīgi, jo šodien Eiropas komisija nāk klajā ar veselu rīnu svarīgiem priekšlikumiem attiecībā uz finanšu pārvaldību. Un mēs redzam, ka Briseles ielās ir izgājuši demonstranti, kas aicina varas iestādes pievērst uzmanību šiem e, ekonomikas un finanšu pārvaldības jautājumiem. Un tālāk ir e, jāpieņem e, fejo kunga ziņojums 4. un 5. oktobrī. Kazas kungs, vārds jums. Grazie, prezident. Um, abel... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es gribētu teikt, ka man īpaši nepriecē tas, ka mums šeit klāt ir žurnālisti uzreiz, bet uh, Mēs ierosinājām citu punktu darba kārtībā, bet jūs mums nedavāt iespēju paskaidrot uh, un sniegt savus komentārus uh, jautājumā par mm, reglamentu. Es ļoti ceru, ka tas vairs neatkārtosies, jo nav pareizi, ka priekšsēdētājs neuzklausa komentārus reglamenta sakarā. Jūs to neizdarījāt, un tas man ir pilnībā nepieņēmami. Jā, protams, ir zīmīgi, ka mans ziņojums tiek apspriests šodien. Mums ir visai daudz e, grozījumu, kur, no kuriem lielāko daļu atbalstu un uzskatu, ka tie uzlabo oriģinālo atzinumu tekstu. Mums izdevās uh, uh, panākt kompromisu attiecībā uz vairākiem grozījumiem un arī punktu, kas attiecās uz budžeta izvērtējumu. Un mēs vienojāmies, ka izvērtējot budžetu ir jāņem vērā arī sociālās aizsardzības un pensiju sistēmas, un mums ir jānodrošina, lai esošās sistēmas uh, ne tikai var turpināt darboties, bet lai tās ir arī adekvātas un pietiekami drošas Eiropas Savienības pilsoņiem, kas attiecās 37. punktu uh, attiecībā uz sankciju sistēmu. Mēs uh, šķiet meklējām kompromisu, bet uh, sankciju sistēma nedrīkst attiekties uz struktūru fondiem. un katrā ziņā tos nevajadzētu attiecināt tikai un vienīgi uz izglītību un apmācību, un sankcijas sistēmai nevajadzētu liekt dalību valstīm pie, pie, demokrātiski piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Es piekrītu šim kompromisam, un es ceru, ka šī komiteja varēs uh, sūtīt tādu nepārprotamu signālu šai sakrā. Tāpat arī akceptēja grozījumu, kas attiecās uz atalgojumu finanšu sektorā, un par to, ka uh, šādai atalgojuma sistēmai ir jābūt tādai, kas neveicina veicina nepamatot risku uzņēmšanos, kas vēlāk var kaitēt uh, sabiedrības labklājībai un ekonomikas izaugsmai. Tālāk bija vesela rinda jautājumu, kas saistās ar nodarbinātību. Mums nav pietiekami daudz laika, un tādēļ es ar to arī beigšu un pateikšos ēnu referentiem un kolēģiem par sniegto atbalstu un labprāt uzklausīšu manu kolēģu komentārus. Paldies! Paldies referenta kungam! Mūsu rīcībā ir pietiekami daudz laika, lai uzklāsītu argumentus. Raptī kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribu pateikties referentam par labi paveikto darbu, jo, ja nav laba dokumenta, ar kuru strādāt, tad ir grūti iesniegt vērtīgus grozījumus. Tādēļ es gribētu arī pateikties pārējiem ēnu referentiem, kas piedalījās šajā darbā par izcilu sadarbību. Es esmu apmierināta ar ko, otro kompromisa grozījumu, kur iet runa par ekonomikas pārvaldības sociālo aspektu. Tāpat es gribētu uzsvērt tos punktus, uh, Uh, kurus mēs kopā ar Bereskundz uzsvērām iesniegtajos grozījumos. Tā tad ir jāiekļauj nodarbinātības mērķi, labāka koordinācija starp nacionālajām konverģences programmām, ņemot vērā to, kas ir iekļauts Eiropas stratēģijā 2020 un nodarbinātības vadlīnijās. Bez tām ir ļoti svarīgi, lai varētu izmantot Lisabonas līguma uh, sociālo garantiju normu. Kas attiecās uz sankcijām, tad šis kompromiss grozījums šķiet iet pareizajā virzienā, un tas nozīmē, ka mēs varam būt optimistiski, un mēs uzskatām, ka tas ļaus mazināt nelabvēlīgo sociālo ietekmi, kā arī ļaus panākt maksimāli iespējamu nodarbinātības līmeni. Tālāk, kas attiecas uz manu viedokli par procedūru, es uzskatu, ka atrodoties tādā kritiskā situācijā kā šodien, mums ir jāraugās, lai saturs ņemtu virsroku pār procedūru. Paldies! Vai ir vēl kādi komentāri, Helmar kungs? Elmāra kungs un pēc tam Grosman kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirms es runāju par uh, eh, Kazaskungu ziņojumu, es gribētu piekrist tiem kolēģiem, kuri ir nobežījušies par jūsu visai drakonisko vadības stilu šajās sanāksmēs. Tālāk par Kazaskungu ziņojumu. Te var teikt daudz ko, un Bet, ja drīkst, tad es runāšu tikai par diviem vai trījiem grozījumiem šī ziņojuma sakarā. Ir tīpaši tātad ceturtais grozījums, kur ir teikts, tā kā Eiropas sociālais modelis sniedz priekšrocības attiecības pasaules mēroga konkurence, man ir jāsaka, ka tas bija tiešām uh, pārsteidzoši, un es to pārlasīju vairāk reiz, un vai tiešām mēs uzskatām, ka Eiropas sociālais modelis ir būtisks ieguldījums pasaules konkurencē, jo mūsu sociālais modelis palielina labklājības izmaksas un rada augstas darba spēkas izmaksas. Uh, bet pateikt to, ka tas veicina konkurenci, ja mēs paaugstinām darba spēka vienības izmaksas Eiropas Savienībā, tad man šķiet tā ir viena no vispretrunīgākajām un visekstravagantākajām lietām, ko esmu lasījis šī parlamenta darbības laikā. Tālāk par augstā līmeņa grupu, kas cīnīsies pret sociālo krāpšanos, un tad, kad mēs lasām sociālās krāpšanas definīciju, tad iznāk, ka mēs aicinām izveidot Eiropas līmeņa nodarbinātību vienības KGB vai stāzī. Tas pat tiešām ir šokējošs priekšlikums. Nemaz jau nerunājot par nevajadzīgu organizāciju veidošanu, kas uzrauga visus un visu, bet viens no uh, satraucošākajiem ir 25. grozījums nodrošināt uh, atalgojuma politikas koordinācija Eiropas Savienībā. Ja mēs gribam, lai dalībvalsts būtu konkurētspējīgas, tad mums noteikti nebūtu jāsāk koordinēt atalgojums, jo tas nozīmē, ka mēs neļausim valstīs, kurās ir zemāks darba spēka izmaksas, uh, kas tām varbūt ir viena no konkurētspējas priekšrocībām, izmantot to. Un es atvainojos, ja es atkārtojos, bet es gribētu teikt vēlreiz, ka tik daudz no tā, ko mēs darām, nemaz nav par nodarbinātību, bet tas veicina bezdarbu, un Eiropas Savienība ļoti veiksmīgi pati rada bezdarbu un ļoti uh, trūcīgi nodrošina jaunas nodarbinātības iespējas. Paldies, Kortman kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms. Es gribētu pateikties Kazas kungam par viņa darbu. Viņš ir sagatavojis ļoti labu priekšlikumu, kas ļoti labi saskan arī ar uh, Eh, ekon komitejas ziņojumu, un tas ļauj mums nos stiprināt stabilitātes izaugsmas paktu un ļauj panākt tur noteiktos mērķus. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam panākt izaugsmu ilgtermiņā, kā arī nodrošināt jaunu viet, darbvietu radīšanu. Bez tām tie ir ņemtas vērā arī atšķirīgās situācijas dažādās dalību valstīs un tiek piedāvāti uh, daudz un dažādu kritēriju, ieskaitot arī vidas kritērijus, kā e, arī, es domāju, izņēmumu noteikšana varētu ilgtermiņā problēmas pasliktināt, jo parādos ieslīgus valsts nespēs nodrošināt sociālos maksājumus nākotnē, un tādēļ mums ir jāatsakās no situācijām, uh, Eh, kad eh, valstis uzkrāja augstas parādu saistības. Un parāda uh, mazināšana, ieslīgstot ar vien jaunos parādos, noteikti nav labākais risinājums. Mums ir jādomā par jaunu veidu Eiropas sociālo modeli. Tādēļ es noraidu visus tos grozījumus, kas aicina konsolidēt budžetu, lai pozitīvi ietekmētu maksājumu bilanci un sociālās nodrošināšanas sistēmu, jo nav iespējams izvairīties no budžeta samazināšanas pasākumiem. Un ekspertu grupu veidošana, kā tas tiek aicināts daudzos grozījumos, es domāju, neatrisinās nevienu no problēmām. Tātad šo minēto iemeslu dēļ, diemžēl, es nevarēšu atbalstīt kompromisu par septīto punktu, jo tur ir pārāk daudz izņēmumu, bet es gribētu pateikties Kazkungam par piekāpšanos un elastību, ko viņš izrādīja sarunu gaitā. Noslēgumā es gribētu teikt, ka Es esmu pret to, ka tiktu koordinēta algu politika Eiropas līmenī, uz ko aicina konferatī kungs. Par algām sarunas tiek vēstas ar sociālajiem partneriem. Un tad es nedomāju, ka nec Eiropas, nec arī dalību valstu varas iestādēm šeit vajadzētu iejaukties. Es gribētu norādīt arī uz to, ka, ja runājam par sankciju ieviešanu, tad vispirms ir jāpārbauda, kā tās ietekmēs atsevišķus darbņēmējus. Paldies! Monsieur Doroza, euh, dernier orateur inscrit. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Non, donc Monsieur De Rosa et puis ensuite euh, Monsieur. Un Duras euh, kungs, kurš izteiksies kā pēdējais pie šī jautājuma. Jā, paldies. Manuprāt, tas ir nozīmīgi, ka mēs runājam par šo atzinumu tieši tajā dienā, kad komisija nāk uz klājā ar sešiem priekšlikumiem ekonomikas pārvaldībai. Četri no tiem uh, tad eh, tajos parlamentam būs eh, koplēmuma loma, tad, tad viņi ar mums konsultēsies. Līdz ar to, manuprāt, ir ļoti svarīgi, eh, ka mēs dodam arī signālu komisijai, vismaz no šīs komitejas, ka tas nav iespējams izveidot taisnīgu sabiedrību balstoties tikai un vienīgi uz ideju kas pieļauj def nepārtrauktu deficītu un nepārtrauktu aizņemšanos balstoties uz mākslīgiem kritērijiem. Es neesmu pret deficīta konsolidēšanu, es neesmu pret parādu samazināšanu. Es vienkārši vēlos pievērst uzmanību, faktam, eh, pievērst uzmanību tādam faktam, ka eh, Eiropa tā ir sabiedrība, ne tikai ekonomika. Un varu pievienoties uh, diviem iepriekšējiem runātājiem. Un e, tā, šeit īsti neparādās e, viss e, krīzes apmērs, ja tie, kas ir atbalstījuši regulēšanas samazināšanu, tagad runā par to, ka citiem nav ekonomikas sapratnes, un Tas, manuprāt, absolūti nepieņemami tīpaši eh, tādēļ, ka da dažas valstis Eiropas Savienībā ir uz bankrota robežas ne jau tāpēc, ka viņas pašas ir iztērējuši naudu, bet tāpēc, ka viņu bankas ir iztērējuši naudas un atņēmuši daudziem cilvēkiem nākotni. Manuprāt, šādi argumenti ir absolūti nepieņemami. Mums ir nepieciešams eh, līdzsvarot Eiropas ekonomiku nodrošinot nodarbinātību un pienācīgu sociālos pakalpojumus, un eh, cik varēja iepazīties ar komisijas priekšlikumiem, tie nav pietiekami plaši, lai eh, pieņemtu līdzsvaroto pieeju. Nav pietiekami eh, vienkārši pateikt, ka jāsamazina deficīts līdz 3% vai samazināt deficītu līdz tādam tādam procentam konkrēta uh, gada skaitā, nepievēršot uzmanību, ko tas nozīmēs konkrētai dalību valstī, ko tas nozīmēs šīs valsts sabiedrībai. Tā kā Domāju, būs diezgan plašas debats par uh, to, ko komisija šodien stādīja mums priekšā, un, manuprāt, pašreizējais eh, priekšlikums nav adekvāts. Ja viņi vēl, vēlas ātri tikt cauri parlamentam, tad, manuprāt, viņiem jāgatavojas arī meklēt kompromisus. Tā tad visi ir izteikušies un dodam atkal vārdu referentam. Paldies, priekšsarētāji, kā jūs eh, redzējāt pietiekam daudz eh, grozījumu un dažādu viedokļu, tā kā man bija eh, jārod kompromis. Es piekrītu arī eh, tam, ko Rodžers sacīja. Viņš pieminēja, piemēram, 25. grozījumu par algu politiku koordinēšanu, saskaņošanu. Es pats ierosinu balsot pret tādu, es nepiekrītu šim grozījumam. Uh, Ceturtais grozījums eh, - Beres kundzes priekšsēdētāja mūsu runā par sociālo modeli. Manuprāt, tas tāds divdomīgs formulējums ir. Es nedomāju, ka, ka vispār pastāv tāds Eiropas sociālais modelis, bet, eh, nu, es ierosinātu balsot eh, pār, bet, protams, katrs ir brīvs rīkoties kā vēlas. Tad kopumā es uzskatu, ka atzinums ir labs arī ar visiem grozījumiem, kurus esmu saņēmis, un esmu apmierināts ar sasniegtajiem kompromisiem, kurus izdevās panākt pēdējās dienās un stundās, un ceru, ka rīt no rīta balsošanā būs labs iznākums. Liels paldies uh, referentam, kā jau mēs vienojāmies. Uh, Mēs balsosim rītdien par jūsu atzinumu projektu un tad attiecīgi arī ekonu komiteja varēs ņemt vērā mūsu atzinumu. Tātad labi, esam šo jautājumu izskatījuši, ejam tad tālāk pie sestā darba kārtības punkta. Tā ir prezentācija pētījumam, kuru mēs prasījām veikt par sociālās aizsardzības lomu kā ekonomikas stabilizatoram. Nezinu, vai Elmer kungs radīs jautājumu, radīs atbildu uz savu jautājumu šajā prezentācijā, bet eh, katrā ziņā mēs apskatīsim eh, plašu jautājumu klāstu, dosim vārdu Werneram Aikorstam, Tomasam Leonī, Mārtenam Žirārdam, Matiesam Dols. Vēlos pateikties viņiem par šo pētījumu Eh, un šobrīd tad dodu vārdu vispirms Aikhorstu kungam, eh, lai viņš stād mums priekšā šo eh, pētījumu. Jā, paldies, priekšsarētāji, godātie deputāti. Diems, diemžēl Leonī kungs streika dēļ nevarēja ierasties Briselē, bet, lai nu kā, mēs varam stādīt priekšā mūsu neseno pētījumu par sociālo aizsardzību kā ekonomisko stabilizātoru. Uh, Un eh, šis ir pētījums, kurā mēs eh, analizējam, to, analizējam to, ko mēs īsti zinām par sociālās aizsardzības sistēmu un eh, tā, tiem pasākumiem, kas tika pieņemti krīzes laikā, darba tirgu un attiecībā uz ekonomiku kopumā. Sākumā ziņojumā ir veikts kopsavilkums par zināmo informāciju attiecībā uz sociālo aizsardzību. Uh, norādot, cik svarīga šāda politika ir un konkrēti arī parādot to, ka sociālā aizsardzība ir daudz eh, nepieciešamāka, lai stabilizētu ekonomiku, ne, pat ne, svarīgāka nekā fiskālās politikas konsolidēšana. Un tālāk tiek nodalīti automātiska stabilizācija no eh, īpaši pieņemtiem pasākumiem, kur automātiskā stabilizācija ir iestrādāta e, pašā sistēmā, piemēram, e, progresīvajā nodokļu sistēmā, e, pabalstu sistēma, savukārt atsevišķi vai īpaši pieņemtie pasākumi tie tiek pieņemti krīzes laikā, lai stabilizētu ekonomiku. Un mūsu pētījuma laikā mēs noskaidrojam, ka divas trešdaļas no pieņemtiem pasākumiem, īpašajiem pasākumiem tieši tika pieņemti krīzes laikā attiecas uz sociālo jomu. Un uh, Reakcija bija e, samērā e, strauja, lai e, varētu reaģēt uz negatīvo ietekmi, ko krīze atstāja uz darba tirgu un labklājības sistēmu. Un tieši attiecībā uz šiem speciālajām rīcībām un pasākumiem, cīnoties ar krīzi. Ziņojumā ir apraksts par šiem īpašajiem pasākumiem, kas tika pieņemti laikā no 2008. līdz 2010. Eh, gadam, īpaši atsaucoties uz uh, politikas pasākumiem, piemēram, nodarbi, bezdarba pabalstiem, uh, kas ir lielāk kļuvuši vai plašākā laika termiņā piemērojami. Tad ir sniegts tāds visaptarošs pārskats un tāpat arī svarīgi pasākumi, kas tika pieņemti, lai samazinātu nodokļu slogu un samazinātu arī ar darbspēku nesaistītās izmaksas, lai uzlabotu situāciju darba tirgū. Un papildus tam ir arī apraksts par sekām, kādas ir bijušas šādiem īpaši pieņemtiem pasākumiem, kā tas ietekmējis ar IKP, rādītājs dalību valstīs, eh, nodarbinātības līmeni. Un mēs redzam īpašu spēcīgu ietekmi, ja mēs ņemam vērā savstarpējo miedarbības ar šiem īpašiem pasākumiem. Tā izskatās, ka eh, Eiropas Savienības iekšienē ir uh, iegūstams uh, labums no šo pasākumu savstarpējas miedarbības tādēļ, ka mums ir iekšējais tirgus Eiropas Savienībā un līdz ar to politikas šajā jomā ir daudz efektīvāks uh, nekā, ja pasākumi tiek mēģināts īstenot izolēti. Mēs redzam, ka šie īpaši pieņemtie pasākumi ir palīdzējuši stabilizēt darba tirgu un arī radīt jaunas darba vietas krīzes laikā. Viens būtisks eh, temats attiecībā šiem īpašajiem pasākumiem ir laika jautājums. Tātad, eh, cik saulēcīgi šie pasākumi ir ieviesti, cik ātri ieviesti, un eh, to tālāk turpinās man kolēģis. Jāpaldies. Paldies! Eh, attiecībā uz laika jautājumu šiem īpašiem pasākumiem, eh, tur ir vairāk aspekti, kas ir jāņem vērā. Pirmkārt, eh, šīs stimulējušās darbības laika jautājums un pagaidu daba. Tātad tas nevar būt ilglaicīgs pasākums, jo tad tas nevis risinās krīzes sekas, bet gan pēc brīža sāks veicināt padziļināšanos krīzei. Tad ir atsevišķas problēmas ar laika jautājumu, jo bieži vien šie īpašie pasākumi tiek uzskatīti par problemātiskiem tieši šo laika aspektu dēļ. Tātad kavējumi, kas rodas uh, īstenojošos pasākumus ir šis ārējais kavējums attiecībā uz rezultātiem, bet vēl svarīgāks ir iekšējā kavēšanās, tātad, kam nepieciešams zināms laiks, un līdz ar to īpašie pasākumi tiek uzskatīti par mazāk sekmīgiem nekā citi stabilizējuši pasākumi. Mēs uh, esam skatījuši, ka uh, Eh, Eiropai kopumā iekšējā aizkavēšanās eh, kā faktors ir bijis problemātisks, eh, tīpaši dažās valstīs. Kaut gan kopumā process ir samērā pozitīvs bijis. Neskaroties uz atsevišķiem kavējumiem, ko mēs redzam politiskajos uh, Uh, procesos, gan attiecībā uz lēmumu pieņemšanu, gan uz laiku, kas nepieciešams, lai lēmums iziet visu iekšējā procedūra līdz ieviešanai. Katrā ziņā tas ir samērā neliels kavējums uh, salīdzinot kopumā. Tad eh, kopumā var teikt, ka pasākumi ir bijuši saulaicīgi un arī īslaicīgi pēc dabas, jo bieži vien pasākumiem bija eh, fiksēts un eh, nemainīgs budžets un arī ierobežots darbības laiks. Izbeidzoties krīzē, tie neturpinātos. Jūs varat prezentācijā arī redzēt tabulu, kur ir sadalījums pa gadiem, kad pasākumi tika īstenoti. Tajā varat redzēt, ka 2009. gadā lielākā daļā e, dalību valstu tie bija spēkā, tāpat arī lielākā daļā no 2010. gada. Un, lai e, tā, tālāk e, konstatētu pakāpenisku šo pasākumu izbeigšanos. Mēs apskatījām Beļģijas un Nīderlandes situāciju un skatījāmies, ka šī pakāpeniskā izbeigšanās, kaut arī tika plānota jau iepriekš, nav nemaz tik nemainīga. Vairāk pasākumu tika pagarināti abās valstīs, mēs to pašu e, fenomenu vērojam arī citās valstīs. Tas e, lielā mērā atkarīgs arī no tā, ka krīze turpinās, bet arī saistīts ar citām problēmām Eh, piemēram, eh, politisko kontekstu, kas saistīts ar konkrētiem eh, šiem īpašiem pasākumiem. Tā kā tas viss ir jāņem vērā. Kopumā jāsaka, ka uh, stimulējušais pasākums bija saulaicīgs, bet pakāpeniskā izbeigšanās joprojām turpinās, tā kā vēl nav pilnīgi skaidra secinājuma par šo pakāpenisku izbeigšanu. Tālāk salīdzinājums starp Eiropas Savienību un ASV, un par to man kolēģis varēs precīzāk pastāstīt. Thank you, Martin. Paldies, Mārtiņ! Es uh, turpināšu ar automātisko stabilizāciju. Uh, Un uh, pretēji saprātīgās fiskālās politikas pasākumiem mēs uh, šeit nesaskaramies ar laika nobīžu problēmām, jo automātiskai stabilizācijai ir raksturīgs tas, ka tā notiek automātiski. Un tas notiek dažādos veidos. Mēs redzam, ka lielākajā daļā valstu tiek. Uh, izdalīt bezdarba pabalsti, kas nostrādā automātiski, ka tie ir ne, nepieciešami. Nesanā pētījumā, kas pētīja at, atšķirību starp ASV un Eiropu, proti par automātiskās stabilizācijas sastāvu un uh, Uh, apjomu mēs uh, saspa, saskārāmies ar diviem dažādiem šokiem. Pirmkārt, par ienākumu šoku, ka ienākumi palielinās par 5%, un otrkārt par bezdarbu, kur uh, mēs redzam, ka šādās maisaimniecībās uh, ienākumi samazinās par 5%. Eiropas eh, valstīm tika vēl veikti mikrostimulācijas, mod, mikrosimulācijas modeļi un um, ehm, ASV taksim modeļi. Tātad mūsu mērķis bija izrēķināt, kā eh, bruto ienākumu šoks eh, korelējas ar iz, t, patēriņa izmaiņām. Mēs redzējām, ka tur ir zinām pārsteigumu, proti mēs nonākam pašlaik pie ienākuma šoka. Mēs e, šī stabiņa kresē, kreisajā pusē mēs redzam, ka ir notikusi 38% ienākuma stabilizācija Eiropā un 32% ASV. Tas e, norāda apmēram, cik e, lielu šoku uz, um, uztver Eiromodu un taksim sistēmas. Uh, Mēs redzam, ka šeit uh, starpība ir 6%, un tas ir pārsteidzoši maz, jo parasti uh, tiek uzskatīts, ka Eiropā nodokļi ir daudz augstāki nekā ASV. Un um, es gribētu par to nedaudz uh, sīkāk parunāt. Pievēršoties bezdarba šokam, mēs redzam, ka šeit ir atšķirības starp ES un ASV, un tās ir visai būtiskas. Uh, mēs redzam, ka ir notikusi 47% apjomā e, tēr, patēriņa ienākuma, iztērējumā ienākuma e, palielināšanās un 34% ASV. Mēs redzam, ka bezda, bezdarba pabalsta Eiropā šajā ziņā ir spēlējuši ārkārtīgi lielu lo, lomu. 19% e, Eiropas Savienībā un 7% ASV. Nākamā es pievēr, pievērsīšos sadalījumam pa valstīm. Šeit mēs redzam, ka automātiskā stabilizācijas pakāpe uh, zin, ļoti lielā mērā atšķiras arī starp Eiropas valstīm. Mēs redzam, ka šeit valda ļoti liela heterogenitāte. Mēs uh, redzam, ka Austrum Eiropā un Dienvidu Eiropā ir salīdzinoši neliela automātiskā stabilizācija, kaut gan tas arī ir pārsteidzoši, jo tas nozīmē, ka jo zemāk ienākumi, jo uh, zemāka, uh, zemāka uh, korelācija ar stabilizācijas. Mēs redzam, ka lielāka automātiskā stabilizācija ir notikusi Skandināvijā un vairākās Rietumē Eiropas valstīs. Uh, kāda tad eh, būtu, eh, kāda tad būtu iespējamā politika atkarībā attiecībā no ši, pēc šiem rezultātiem. Mēs redzam, ka Eiropas eh, bagātīgie bezdarba pabalsti ir spēlējuši būtisku lomu automātiskajā stabilizācijā. Vai, bet šeit rodas jautājums, vai automātiskā stabilizācija vienmēr ir labāka. Daudz ekonomiski saka, ka daudzām nodokļiem un pabalstiem ir arī pretējs efekts, un uh, to vajadzētu skatīt uh, kā pozitīvu faktoru, nevis kā normatīvu faktoru. Runājot par um, fiskālajiem ierobežojumiem, savā pētījumā mēs uh, secinājām, ka daudzās, daudzās valstīs fina, fiskālie izdevumi ir bijuši sa samazināti, un uh, viens no šīs analīzes rezultātiem ir tāds, ka mēs atklājām negatīvu, līd, ne, negatīvu korelāciju starp parādu un uh, budžeta deficītiem. Tas parāda, ka daudzas valstis ir piekopušas uh, taupīgu fiskālo politiku, jo mēs zinām, ka krīzes uh, laikā gandrīz visās uh, visās valstīs budžeti ir bijuši samazināti. Mēs redzam, ka pēdējo gadu laikā tas, kas ir noticis, nevar atkārtoties tuvākajā nākotnē. Kad jūs paraugāties uz nākamo grafiku, kur jūs redzat projekciju par 2015. gadu, tad tur ir redzams, ka ir vairākas valstis, uh, kurās uh, deficīta līmenis tiek uh, prognozēts pat uh, pie 100% um, un uh, tā tālāk. Paldies, Matijas! Un uh, vēl papildus mūs uh, lūdza analizēt dažādu dažādu bezdarba aizsardzības pasākumu lomu, kas eh, dažādās um, attiecībās dažādiem sektoriem, dažādiem darbinieku tipiem, līguma tipiem. Un mēs redzējām, ka eh, bezdarba pabalsti ir atkarīgi no darba līgumiem. Dažiem ir desmit eh, gadu darba līgumi, kas ir noslēgti pirms krīzes, un mēs redzam, ka uh, Šeit ap, bezdarba apdrošināšanas uh, sistēma ir krietni vien ekskluzīvāka. Atsevišķas valstis nenodrošina pienācīgu minimāmo ienākumu attiecībā uz sociālo aizsardzību. Mēs varam redzēt, ka tie cilvēki, kas vis, kurus visvairāk skār bezdarba risks, ir tie, uh, kuri parasti ir vismazāk aizsargātie vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs. To tālāk uh, var analizēt, lai paraudzītos uz atšķirībām, kas uh, saistīts ar dualizāciju Eiropas darba tirgu par dažādiem līguma veidiem, bet arī saistītas ar bezdarba apdrošināšanas um, atlīdzību sadalījumu darba tirgus otrajā segmentā. Šī ir īpaša problēma Dienvidē Eiropas valstīs, kur pabalsti un minimālā ienākuma nodrošināšanas uh, schēmas ir ārkārtīgi um, vājas un automātiskā stabilizācija praktiski nenotiek. Uh, ļoti specifisks politikas solis, kas ir pieņemts. Mēs redzējām, ka tas ir iekļauts īstermiņa programmā, veids, palīdz panākt zinām progresu, bet arī mēs redzam, ka pagaidu līgumi nav iekļauti īstermiņa nodarbinātības schēmām. No savu pētījumu mēs varam secināt, uh, to, ka automātiskā stabilizācija un saprātīgie pasākumi var stabilizēt situāciju Eiropas Savienības dalībvalstīs, un mēs varam secināt, ka tas nāk par zināmu cēnu. Mēs redzam, kā valstīm uzkrājas parādi. Vienlaikus var sacīt, ka ienākuma stabilizācija nav simetriska jo cilvēki, kuri ir eh, ilgāk strādājuši darba tirgu, arī pašnodarbinātie, ir eh, mazāk iesaistīti sociālajā aizsardzībā. Kādi būtu ieteikumi politikai veidot automātiskās eh, stabilizācijas sistēmu, padarīt sociālās aizsardzības sistēmu universālāku? Uh, Tātad eh, nediskriminējot cilvēkus, kas um, ir eh, darba tirgus margināļi, un uh, mēs redzam, ka dažās valstīs uh, tā ir aktuāla problēma. Treškārt, mūsu secinājums ir tāds, ka automātiskā stabilizācija ir pozitīva pazīme, tomēr par to ir jāmaksā zināma cēna, tāpēc uh, mums būtu jābūt piesardzīgiem, ņemot vērā arī fiskālās sekas. Uh, Tas pats attiecās uz uh, īpašajiem pasākumiem, par, tie, par tiem ir arī jāmaksā zinām cena. Un mēs redzam, ka uh, krīzes laikā tika īpaši pātrināts struktūrālās izmaiņas. Viena tēma, kas varētu tikt ņemta vērā, ir tas, lai īpašie pasākumi tiktu saistīti ar uh, zināmiem mērķkritērijiem, lai veidotu, lai noteiktu tām zināmu laika termiņu, bet arī galīgo termiņu, proti cik ilgi šāda schēma varētu darboties. Mēs, runājot ar Eiropas, par Eiro, Eiro, Eiropas parlamenta romu, mēs redzam, ka parlaments varētu prasīt, lai Eiropas Savienības dalībvalstis nodrošinātu sociālās aizsardzības sistēmas. Otrakārt, ir ļoti svarīgi nodibināt uh, automātisku stabilizācijas sistēmu krīzes situācijām, samazināt uh, kavēšanos, kas ir saistīti ar īpašiem pasākumiem, un uh, tas. Uh, un varētu būt noderīgi izvērtēt uh, attīstību Eiropas darba tirgu, lai koordinētu savā starpā pasākums. Tas izskatās, ka ir um, daudz uh, veiksmīgāks risinājums nekā Eiropas valdību izolēta darbošanās. Liels paldies par šo ļoti visaptverošo stāstījumu. Un tagad došu vārdu Mohāns kundzē, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Jūs nu pat norādījāt, ka šī prezentācija bija uh, visaptveroša, bet es esmu nedaudz vīlusies. Es domāju par tulkiem, kuriem nācās skriet līdzi e, šai ļoti pieblīvētajai un ātrajai prezentācijai. Viņiem tiešām nebija viegli. Un es skatīju tos dokumentus, kas mums e, izdalīti, un uh, Man ir skumji redzēt, ka šajā prezentācijā ir daudz uh, diagrammu un tabulu, kas uh, lasītājiem nebūtu nav draudzīgas, jo tās ir melnbaltā krāsā. Es esmu pārliecināta, ka oriģināli krāsās tās izskatās labi un iespaidīgi, bet kad mēs redzam to tikai melnbaltā izklājumā, es man bija ļoti grūti sekot un saprast, un tādēļ es vienkārši atslēdzos un neturpināju sekot. Jo šeit mēs redzam sasaisti starp valstīm, dažreiz pat nevar salasīt uh, valsts nosaukumu attiecīgajā rindiņā, un jāsaka, godīgi sakot, es biju vīlusies. Jo es tiešām domāju, ka Tas eh, sabojāja visu prezentāciju priekšsēdētāja. Nē, Mohēna kundze saka, lūdzu, ļaujiet man pabeigt. Tātad, Morēna kundze, es eh, centos būt diskrēta Es eh, domāju, ka varbūt kaut kur rāda uz ekrāna to, kur mēs varētu redzēt šos pašus attēlus krāsās, lai varētu sekot. Es ceru, ka varbūt pārējie kolēģi ir gudrāki un viņiem izdevās to visu saprast, bet diemžēl um, man tas neizdevās. Es centos izlasīt tekstu un izlasīt politikas rekomendācijas, kas šeit tika piedāvātas. Godīgi sakot, to, ko mums nu pat stāstīja par stabilizāciju un asimetriju starp uh, pagaidu darbiniekiem un tiem, kuriem ir uh, pastāvīgie darba līgumi, tas nebija nekas revolucionārs, tas nebija nekāds jaunatklājums es nedomāju, ka tā informācija, ko saņēmām, mums atklātu ko jaunu. Un patiesībā es neesmu pārliecināta, ka tas veicinās mūsu debats virsību uz priekšu. Ja secinājums ir tāds, ka uh, krīze pātrināja sociālās izmaiņas, tad es varu tikai piekrist, jā, mēs to paši redzējām un pieredzējām. Bet gribētu vaicāt e, šīs prezentācijas autoriem, uzdot dažus jautājumus, jo atbilstoši viņu teiktajam, dalību valstīm būtu no vienas puses jāveido sociālā aizsardzība, no otras puses tā jāmazina. No vienas puses varētu teikt, jā, es tam piekrītu, bet kā to darīt? Kā efektīvi likvidēt sociālo aizsardzību valstīs, kas ir tradicionāli pieradušas pie vairākiem sociālās aizsardzības līmeņiem? Paldies! Priekšsēdētāji, Paldies, un es atvainojos, ka es jūs pārtraucu. Es tikai gribēju teikt, ka šī pētījuma autori nav atbildīga par eh, šo izdals materiālu sagatavošanu melnbaltā krāsā. Šeit vainojami parlamenta dienesti, kuri norādīja, ka izdruku krāsās nav iespējams nodrošināt. Attiecībā uz pārējiem komentāriem Tie, protams, ir jūsu pašu atbildība, bet par šo melnbalto materiālu diagrammās tas ir tādēļ, ka cilvēkiem birojā nebija krāsainie printeri. Jūs vēlāk saņēmsiet šo pašu prezentāciju uh, krāsainu savos ēpastos. Labi, es redzu, ka vēl ir cilvēks zālē, kas grib izteikties. Es atvainojos. Es gribēju papildināt to, ko kundze iepriekš teica par to, ka ir ļoti grūti panākt, lai cilvēki pēc krīzes beigām uh, atkal atgrieztos darba tirgu no uh, sociālās uh, aizsardzības šīs sistēmas, jo patiesībā man šķiet lielākā daļa problēma ir saistīts ar to, ka šīs uh, sociālās aizsardzības sistēmas ir balstīta uz ienākumu. Uh, Tādējādi cilvēkiem patiesībā netiek radīti stimuli uh, atteikties no augsta līmeņa sociālās aizsardzības un iet strādāt maz atalgotu un zem atalgotu darbu. Tādēļ šeit mums būtu jārunā par pienācīgu darba apstākļu nodrošināšanu un pienācīgu darba samaksu. Un te būtu jārunā par uh, saskaņotību starp sociālo aizsardzību un darba atalgojumu. Nu, es domāju, ka šeit ir nepieciešama daudz līdzsvarotāka pieeja un jāraugās, kā mēs varētu veicināt eh, cilvēku aiziešanu no sociālās aizsardzības schēmām un atpakaļ atgriešanos darba tirgu. Figurēdo kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man tiešām žēl, ka es nevarēju būt šeit jau iepriekš, bet jāsaka, ka es pati piedalījos demonstrācijā šeit pat uh, ārpus Eiropas parlamenta pret uh, tādu valdības uh, politiku, kas mazina sociālo aizsardzību darba ņēmējiem. Mums Portugālē ir um, bezdarba pabalsti. Un mums ir ļoti daudz bezdarbnieku šajos ekonomiskās krīzes apstākļos, un šie pabalsti tiek arvien, arvien samazināti, un patreiz apmēram 40% no bezdarbniekiem nesaņem nekādas subsīdijas. Tāpat sociālās iekļaušanas programmas. Viņas saņēma 189 eiro, lai stimulētu viņu atgriešanos darba tirgu. Par ko, ko var atļauties par 189 eiro mēnesī? Ir jāmaksā par zālēm, par izglītību, par transportu. 189 eiro patiesībā tas nozīmē, ka um, trūcīgo skaits ļoti būtiski pieaug, un kur paliek sociālā kohēzija? Kā ir iespējams uzspiest pasākumus, kas ir tik ierobežojoši un tik stingri? Kā ir uzspiest šādus pasākumus tādām valstīm, kurās ir jau sociālās problēmas, kā tas ir manā valstī? Mums patiešām ir nepieciešamas darba vietas. Un ja darba vietu nav, ko darīt ar cilvēkiem, kuri ir bez darba? Tas ir jautājums, jo mēs ļaujam viņiem slīgt nabadzībā, un Eiropa slīgst ar vien dziļākā nabadzībā gadā, kas ir pasludināts par gadu cīņai pret nabadzību. Mēs cenšamies apkarot nabadzību, bet ko darīt? Es gribētu dzirdēt speciālistu viedokli par to. Paldies! Labi, vai ir vēl kāds, kas vēlas runāt? Šķiet, ka tā nav, tad došu vārdu mūsu uzaicinātajiem ekspertiem. Es nezinu, kurš no trījiem vēlas runāt vispirms. Varbūt es sākšu vispirms, un tad man kolēģi mani atbalstīs. Vispirms es domāju, ka ir radudies pārpratums ne tik daudz par attēlu izdruku, bet par mūsu attieksmi pret sociālo aizsardzību. Mēs neesam pret to vai uh, mēs arī neaicinām to samazināt vai likvidēt, bet galvenais secinājums mūsu ziņojumā ir par to, ka sociālā aizsardzība ir interesanta ne tikai kā sociālās politikas mērķis, bet arī uh, No ekonomikas viedokļa tas ir interesanti, jo tas eh, veicina darba tirgu stabilizēšanu un var dot ieguvumus krīzes laikā, kas attiecās uz nevienlīdzību attiecībā uz uh, dažādu sociālo pabalstu pieejamību, tad eh, tas ir ļoti būtiski, lai šāda nevienlīdzība tiktu likvidēta, jo dažās dalību valstīs iztrūks ļoti būtiski sociālās aizsardzības elementi, un tas pats attiecās uz bezdarba pabalstu pieejamību. Jo, piemēram, apdrošināšana bezdarba gadījumos ir ļoti ekskluzīva un ļoti dārga. Un, ja runājam par jauniem cilvēkiem vai sievietēm, kas atgriežas darbā pēc bērnkopšanas atvaļinājumiem, tad ļoti bieži šādas apdrošināšanas saņemšana ir pilnīgi neiespējama. Tā kā vajadzētu pārdomāt bezdarba pabalstu struktūru. Un es domāju, ka šis būtu īstais laiks gatavoties eventuālajai nestabilitātei mm, turpmākajos gados. Tā kā es domāju, ka šis jautājums vēl ir neatrisināts un joprojām aktuāls. Un es varu pilnībā piekrist tam, ko teica Portugāles pārstāvs, ka ir jānodrošina ienākuma atbalsta schēma, kas nodrošinātu reālu aizsardzību pret nabadzību, bet tajā pat laikā ir jāatcerās par to, ka šīm sociālās aizsardzības schēmām ir jābūt apvienotām ar aktīvu darba tirgus politiku, kas palīdz cilvēkiem atgriezties atpakaļ darba tirgo pēc iespējas ātrāk, ieskaitot profesionālo apmācību, ņemot vērā to, ka sarežģītos ekonomikas apstākļos parasti tiek arī akcelerēta darba, tiek akcelerēts darbtirgus izmaiņas, tālāk, kas attiecās uz tā saucamajām nabadzības lamatām. Apmaksātam darbam vienmēr ir jābūt pievilcīgākam nekā dzīvošanai uz ilgtermiņa pabalstiem jo tas rada ne tikai sociālo izstumtību, bet ilgtermiņā tas rada arī nabadzības risku un vēlāk var izrādīties valstīm ļoti dārgi. Mēs esam gatavi uzklausīt tālākus komentārus. Labi, paldies. Trelā kundze, es tikko dzirdēju no mūsu eksperta, ka Eh, jums ir saprotama Portugāles situācija, bet es tikai gribētu zināt, vai jūs vispār esat iepazinies ar situāciju Portugālē, jo spriežot pēc jūsu atbildes, jūs nesaprotat, kas notiek Portugālē. Vai jūs zinat par to, kādus sociālos pasākums realizēja valdība krīzes laikā? Tas ir kad ir bijis garantētais minimālais ienākums trūcīgajām ģimenēm. Mums tāds ir, bet tas ir pabalsts, kas pieejams tikai ilgtermiņa bezdarbniekiem kā papildus pasākums. Budžeta konsolidācija turpinās, un mēs to darām atbilstoši stabilitātes pakta kritērijiem bet tas ir radījis daudziem cilvēkiem problēmas. Tādēļ dabiskā reakcija, protams, ir samazināt sociālo aizsardzību, bet vai jūs zināt, kas konkrēti notiek Portugālē? Tāds ir mans jautājums ekspertiem. Labi, tātad tika uzdots jautājums ekspertiem. Vai jūs zinat, kas notiek Portugālē? Tad dažreiz vismaz pie debatēm. Katrā ziņā Eiropas Savienības eh, dalība valstis pieņ, apstiprina dažādas pasākums, un es zinu, ka Portugālē darbojas šāda minimālā ienākuma atbalsta schēma, bet es zinu, ka Itālijā, piemēram, šī situācija ir pilnīgi savādāka, un tā tur tiek ļoti dedzīgi apspriesta. Un tur, protams, arī trūkst atbalsta šīm bezdarbnieku pabalsts schēmām. Nu, protams, jūsu situāciju Portugālē zinat labāk. Très bien, je crois que nous allons euh, clore. Euh, nu, labi. Mēs tad noslēgsim šo darba kārtības punktu. Un jūs saņēmsiet šī pētījuma rezultātus. Uh, papīra formātā ļoti ātri, tad, kad tas būs pabeigts, kas tas būs pabeigts. Un tagad mums būs īsts pārtraukums. Un tad tiekamies pēc tam rīt pūkstens deviņos no rīta. Paldies!